Majestades, Excelences, ma Majestātes, dāmas un kungi, ekscelences, esiet sveicināti Eiropas parlamentā Strasbūrā. Un zum Europäischen Trauerakt. Esiet uh, sirsnīgi sveikti uh, Eiropas uh, sārbrīdī. Mēs pieminam uh, Helmutu Kolu, Eiropas uh, goda pilsoni, Vācijas Federatīvās Republikas bijušo uh, kancleru. Invito a pronunziare il... Es aicinu Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Antonio Tajāni teikt runu. Maestā. Maestātes. Godājumie pre, valstu prezidenti. Godājumie premjerministri. Dārgie Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu parlamentārieši. Godājamā Kola Rikterkundze. Dārgie Kolu ģimenes locekļi ekscelences, godājumie dalībnieki un klātesošie šajā piemiņas ceremonijā. Šodien mēs pēdējo reizi apliecinām cieņu Helmutam Kolam, lielam valsts vīram, politikas gigantam, kurš bija spējīgs ieklausīties savos līdzcilvēkos un redzēt tālāk par apvārsni. Helmuts Kols bija drosmīgs cilvēks, brīvības un demokrātijas cīnītājs, ārkārtīgi nozīmīgs cīnītājs mūsu Eiropas kontinenta atkal apvienošanās ceļā. Viņš bija pret mūriem, pret sienām, pret dzelzs priekškaru un pret totalitārismu. Eiropas Savienības pamatvērtības bija viņa cīņas karoks. Un, un no šīm vērtībām ir iedvesmojušies Eiropas Savienības līgumi - miers, brīvība, labklājība, drošība, taisnīgums bez robežām. Viņa ticība šīm vērtībām, viņa paļāvība uz samierināšanos ir tas, kas paliks mūsu apziņā. Helmuts Kols nāk no paudzes un ir čempions darbā, kas veltīja visu Eiropas jaunajai renesansai. Viņa paudze bija pēdējā, kur Eiropā bija iepazinas karšausmas. Un viņa paudzei pārsniegt nacionālismu robežas bija sapnis. Tāpat tai pašai paudzei piederēja vēl viena liela personība - Simona Veila. Pieminēsim arī viņu šodien. Viņa bija Eiropas parlamenta pirmā priekšsēdētāja pēc tiešām vēlēšanām. Cerība nākotnē bija spēks šiem lielajiem eiropiešiem. Ja tas pats spēks, tāpat cerība, kas deva spēku mūsu dibinātājiem Šumanam, De Gasperī, Adenaueram, spākam. Pateicoties viņiem, Mēs esam pēckara šausmām atjaunojuši Eiropu. Mēs esam mūsu uzmanības centrā novietojuši cilvēku brīvību un cieņu. Un Helmuts Kols ir ar goda vietu Eiropas panteonā. 1983. gadā, uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus, viņš sacīja, tie, kur uzlūko Eiropu šodien, apzinās to labklājību, ko mēs varam veidot caur sadarbību. Un paturot šo domu prātā, viņš ir bez mitas strādājis, lai veidotu uh, Eiropas uh, nākotni, lai konsolidētu Atlantisku aliansi. Neviena lapus Eiropas integrācijā nevar tikt lasīta bez viņa drosmes. Un pateicoties viņa drosmei, mēs esam guvuši parlamentā nozīmīgāko lomu vienotās valūtas ieviešana Eiropas kohēzijas politiku man bija iespēja iepazīties ar kancleru toreiz, kad savas politiskās karjeras sākumā, 1994. gadā, es pavadīju Itālijas premjeru viņa oficiālajā vizītē Bonnā. Manī iespaidoja viņa harizma, viņa spēja uzklausīt, viņa spēja saprast citus viedokļus. Es apzinos, ka Helmutam Kolam apvienošanās nozīmēja nevis vācisku Eiropu, bet gan Eiropisku Vāciju. Vācijas apvienošanās un Eiropas apvienošanās viņam tāpat kā Adenaueram ir vienas monētas divas puses. Mēs bijām brīvības gaisma miljoniem eiropiešu, kuri tik tikko bija uh, atstājuši komunismu diktatūru. Viņiem Eiropas Savienība atvēra savas durvis, pavadot viņus ceļā uz tirgus ekonomiku, uz tiesisku valsti, uz labklājību. Kola Eiropā nebaidījās kaldināt savu nākotnē. Tas milzīgais mantojums, ko mums ir atstājis Helmuts Kols, kā arī milzīgā atbildība, kas nāk tam līdzi ir šobrīd kā stafets kocī nodošana tālāk. Un tas aicina mūs dot, doties tālāk. Savā dzīves laikā Helmuts Kols ir vairāk kārtīgi saņēmis sadzinības par savu devumu Eiropas veidošanā, to starp Kārļa Lielā balva un Astūrijas prinču balva. Eh, Bet patiesā atzinība ir tā, ko vēsture viņam parāda šodien, vairāk nekā jebkad viņa paraugs ir piemērs, ka mēs varam sekot, veidojot mūsu nākotni, lai tuvinātu Eiropas institūcijas tautai, lai sniegtu konkrētas atbildes iedzīvotāju bažām. Un šodien, vairāk nekā jebkad, mums ir jāpatur prātā pēc skola, izvēlēties cerību un nolikt pie malas bailes. To mums pieprasa mūsu pilsoņi. Drosmi būt vienotiem, drosmi mainīties, jo Eiropiešus nedefinēja grūtības un izaicinājumi, bet mūsu spēja tos pārvarēt. Kols un citi viņa laika līderi strādāja, un mums ir tāpat jāstrādā kopā, lai atjaunot Eiropas ideālu, efektīvāku Eiropu, kas spēja aizstāvēt eh, savus pilsoņus pret šo vētrā no jūra, kāda ir globalizētā pasaule. Tad, kad cilvēktiesības tiek pārkāptas, tad, kad cilvēki tiek diskriminēti vai tiek pakļauti vardarbībai savas ticības vai pārliecības dēļ, tad pasaules pavērš skatienu uz Eiropu, meklējot cerību un atbalstu. Šī Eiropa, mūsu Eiropa, tai ir jāpaceļ galva un jā, atkal jākļūst par vērtību simbolu visur pasaulē. Eiropa, kas rāda ceļu brīvībai, Eiropa vienīgais kontinents, kur nāves sots ir pilnībā atcelts. Lūk, tāda ir Eiropa, kur kādu veidē, vēlējās veidot Helmuts Kols. Daudz vairāk nekā tikai vienots tirgus vai vienota valūta. Bet identitāte, kas ir veidojusies gadsimtu gaitā, kopības sajūta, brīvības ideāli, labklājība un miers. Romā 25. martā, 60 gadus pēc līguma parakstīšanas, mēs apņēmāmies paveikt kola iesākto darbu un citu Eiropi, lielu eiropiešu iesākto. Mums ir jāturpina vadīties no Eiropas integrācijas idejām. Vācijas atkal apvienošanās tam ir viens no būtiskākajiem piemēriem. Tieši tāpat kā lielais draudzības un samierināšanās žests Verdenā ar François Mitterrando divi cilvēki, divas nācijas, kas sniedz vienam otram roku vietā, kurā kādreiz tie bija stājušies viens otram pretī. Bet tas nav visīsākais un vieglākais ceļš, lai piešķirtu to piederības izjūtu lielajam projektam, kāds ir mūsējais. Tas ir eh, cerība projekts nākotnes paudzēm. Mums ir jāpaturprātā Helmuta Kāla Kola mācības. Paldies, Helmut! Mēs nesīsim tālāk ar tevi Eiropas ideju. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! Grazie, prezidente! Ich möchte nun den Präsidenten der... Es tagad uh, vēlos uh, dot vārdu Eiropas komisijas priekšsādātājam Žanam Klodam Junkaram. Par... Eiropas parlamenta priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi prezidenti, dāmas un kungi premjerministri, ekscelences, dāmas un kungi un daudziem šeit zālā gribu teikt, uh, dārgie draugi, mēs šodien atvadamies no Helmuta Kola, vācu un uh, Eiropas valsts vīra. Un es, es atvadomos no uzticama drauga, kas uh, gadiem un gadu desmitiem ar lielu mīnestību ir bijis blakus. Šeit nerunā viss komisijas priekšsēdētājs, bet gan draugs, kas kļuva par komisijas priekšsēdētāju Helmuts Kols ir uh, devies prom, un uh, viņš uh, ir m, mm, spēlējis milzīgu uh, nozīmi pēc kara laikā. Viņš jau dzīves laikā bija uh, vēsturiska figūra, un uh, viņš uh, kļuva burtiski par tādu kā kontinenta uh, monumentu, un tā priekšā tiek likti Vācu un uh, Eiropas vainagi. Tie ir jāliek šī monumenta priekšā. Viņa uh, vēlme bija šeit atvadīties. Uh, Strasbūrā šajā Vācu, Francijas, Eiropas robežpilsētā, kas bija viņa sirdī ļoti tuva, un šo vēlmi piepildījām. Šodienas sēra pasākums nav ne vācu tā ir eiropeiska, tam ir eiropeiska nozīme, tā tad arī vāciska. Mēs šo dienu sāksim šeit Strasbūrā un noslēgsim to Špairā, Špairas dombaznīcā, ar kuru viņš bija visu dzīvi ilgi saistīts. Helmuts Kols bija vācu patriots, bet arī Eiropas patriots. Tas bija cilvēks, kas uh, lietas un cilvēkus satuvināja un savienoja. Tas bija uh, vācu un arī Eiropas patriots. Jā, jo uh, šajos jēdzienos viņa izpratnē nebija pretruna. Nebija pretruna starp to, kas ir vācu un eiropeisku, kam jābūt. Franču filozofs Blēs Paskals teica, ka viņam patīk lietas, kas sadara. Helmutam Kolam Vācu un Eiropas vienotība bija sadarīgas lietas. Vienas medaļas divas puses, kā to uh, Konrāds Ādenors un arī viņš pats uzsvēra. Un šo uh, vadu teikumu viņš uh, pārņēma no Ādenora. Uh, un viņš ar savu um, domām un uh, darbu to vienmēr piepildīja. Un tam ir daudz piemēri. Piemēram, Berlīnas mūra uh, krišana Eiropā un uh, Berlīnē un pasaulē uh, tos veica. Uh, ar a, aplausiem. Taču Vācijas atkal apvienošanās, a, Helmuts Kols tai ticēja a, bez kādām iebildēm, taču a, daļā, dažās Eiropas daļās tā saskārās ar pretestību un pat a, dažkārt ar atklātu noraidījumu. Bet Helmuts Kols daudzās atsevišķās sarunās ļoti pateicīgi a, iesaistīti a, stāstīja par Vācijas atkal apvienošanos, un viņš to ļoti ticami darīja. Viņam bija tāda reputācija, ka viņš tiešām varēja a, ļoti skaidri pateikt, ka viņš a, cenšas veidot veidot Eiropeisku Vāciju un nevis Vācisku Eiropu. Viņš ar uh, visu savu uh, gribu vēlējās Vācijas atkal apvienošanos, un uh, viņš zināja, kā pārliecināt citus par šo ļoti pareizo ceļu. Viņš šo lielisko iespēju citās valodās saukt par dieva apmetni, kas īsu brīdi bija pieejama. Uh, viņš mācīja to izmantot, un ne visi Vācijā un ne visi Eiropā uh, šo iespēju uzreiz un šo laiku uzreiz uh, pamanīja. Bet viņš to uh, pamanīja. Viņš uh, redzēja, ka Vācijas vienotība ir uh, pavisam tuvu. Viņš izmantoja uh, iespēju. Citi uh, šajā uh, laikā un uh, saskaroties ar šo milzīgo uzdevumu varbūt nebūtu bijuši veiksmīgi. Taču uh, šeit mēs redzam, ka š, viņam bija perspektīvas redzējuma iespējas. Un vēl Helmuts Kols domāja par vācisko un uh, virzīja uz priekšu uh, Eiropeisko, un viņš aizvien raudzījās uz Austrum un Vidus Eiropu, ne tikai uz Poliju, bet īpaši arī uz Poliju. Helmuts Kols nebija atbildīgs par uh, vācu nacistu noziegumiem Polijā, taču viņš apzinājās šo uh, vēsturisko atbildību, kāda bija Vācijai, un tāpat arī Vilijs Brants uh, uh, to uh, izprata, Helmuts Kols jutās ļoti tuvs. Uh, Eh, Helmuta uh, eh, Vili Brantam uh, dzīves noslēgumā. Tātad Helmuts Kols un Vilijs Brants divi lieli mūsu uh, laika politiķi. Paplašanāšanās uz uh, austrumiem un uh, vidus Eiropu uh, bez Polijas nebija uh, iespējama. Viņš to vienmēr ir uzsvērs. Uh, un tā, tas arī būtu jāatcerās. Helmuts Kols bija Vācijas atkal apvienošanās arhitekts un ļoti lielu ieguldījumu deva izlīgumam starp Eiropas vēsturi un Eiropas geogrāfiju. Viņš ir viens no tiem, kas uh, lika beigu punktu uh, dalījumam. Austrum un Vidus Eiropai, tāpat arī uh, Dienvidu Eiropai jāpasakās par daudz ko Helmutam Kolam, un par to arī uh, šodien jāceras. Un vēl attiecības ar uh, uh, citām valstīm viņš zināja, kā uh, tās attīstīt. Viņš bija uh, liels uh, Izraels uh, draugs, un tāpat arī attiecības ar uh, bijušo uh, Padomju Savienību. Uh, viņš zināja, kā šīs attiecības veidot. Viņš izprata ļoti dziļi Krieviju un tāpat tajā pašā laikā viņš bija ļoti pārliecināts transatlantiskās politikas veidotājs. Un turpinot Helmuta Šmita darbu, viņš īstenoja divceļu NATO lēmumu. Un tas bija pret toreizējo daudz nostāju. Maika un uh, Dārgie draugi, es visdrīzāk esmu vienīgais šeit zālē, kas redzēja, kā Helmuts Kols raudāja kādā sēdē. Tas bija 1997. gada 13. decembrī. Šajā dienā Eiropas Savienības padoma manā vadībā Luksemburgā nolēma par ES paplašināšanos, iesaistot vidus un austrum Eiropas valsts. Pusdienu laikā Helmuts Kols lūdza vārdu un Eh, viņš lūdza eh, iespēju uzstāties. Parasti viņš eh, uzstājās vienkārši tāpat, bet šajās pusdienās bija savādāk. Viņš šos pusdienu laikā ar asarām balsī teica, ka šī diena, kad tiek sāktas iestājas sarunas, ir viena no skaistākajām dienām savā dzīvē. Viņš, kā Vācu federālais kanclers, varēja piedzīvot šo vēsturisko brīdi, kad Eiropa saaug kopā. Un viņš tiešām to izdzīvēja ar ļoti lielu pārliecību. Viņš teica, pēc eh, visas, eh, visām tām nelāmēm, ko Vācija ir nesus pār Eiropu. Un tad viņš kādu eh, brīdi ieturēja pauzi, tā kā paraudzījās sevi, un tiešām ilgas minūtes ritēja asars. Un viņš nebija vienīgais. Neviens šajā brīdī nekaunējās par savām a, asarām. Tas bija absolūti labākais, ko Eiropa varēja sniegt. Un arī eiro lietā kopā ar manu draugu Teo Vaigelu viņš bija virzošais spēks. Jā, protams, viņš ļoti skaidri pārstāvēja Vācijas intereses. Līgumā a, tika a, noankarota Eiropas centrāla bankas neatkarība. Uz to viņš uzstāja draudzīgi, taču pavisam noteikti, pārvarot visu pretestību un uh, no tā bija uh, atkarīga viņa piekrišana eiro. Bez tā tas nebūtu noticis. Monetārā savienība ir uh, Eiropas vienotība padarījusi neatgarīzanisku, un viņa skatījumā eiro bija miera politika uh, vienkārši citos līdzekļos izpaust. Un vēl kas jāsaka par Helmuta Kolu. Viņš vienādā mērā respektēja visas Eiropas Savienības dalību valstis. Lielas un arī mazākas dalību valstis jutās saprastas un zināja, ka viņu intereses ļoti labi tiek pārstāvētas. Un vēl. Tad, kad tika vestas sarunas, un tas bieži vien notiek Eiropā, bija īsu brīdi pirms pārtraukšanas. Viņš mums eh, norādīja uz Eiropas eh, galvaspilsētām un nepieļāva to, ka mēs Eiropas eh, nacionālās intereses neievērotu. Republikas prezidenta kungs. Jāsaka, ka Helmuts Kols ar lielu dedzību virzīja uz priekšu Eiropas un Francijas un Vācijas izlīgumu. Viņš uh, nerunāja uh, franču valodā, bet viņš zināja visu par Franciju, par tās uh, vēsturi, par uh, tās uh, laukreģioniem, par reģioniem un it īpaši par Alzas. Uh, viņš uh, ļoti labprāt uh, viesojās Alzasā un viņš uh, no galvas uh, zināja uh, ļoti uh, labus, uh, labu uh, Alzasas uh, restorāna adreses. Un, uh, Šī vēsture, par kuru mēs šodien runājam, tā um, pasaka visu par kolu un par viņa dziļo uh, saistību ar uh, Franciju. Brīdī, kad Helmuts Kols un François Mitterāns Verdunā deva viens otram roku, viņš, viņi šajā dienā uz uh, mūžiem apstiprināja brālību starp uh, Franciju un Vāciju. Un uh, tas, ka mēs šeit, Strasbūrā, no viņa atvadamies, šeit, kur strādā uh, Eiropas parlaments, un uh, burtiski pāris simt metru attālumā no Reinas, Reinas, kas ir tik ļoti bagāta ar a, vēsturi un simbolisko nozīmi. Tātad šajā skaistajā Strasbūras pilsētā, Eiropas galvaspilsētā, jo Eiropas a, cilvēku pārstāvniecība ir a, šeit, El, Strasbūrā, un šeit mēs godinam Helmuta Kola piemiņu. Jā, Helmuts Kols bija vācu un Eiropas patriots. Viņa skatījumā patriotisms uh, nekad nebija patriotisms uh, pret kādu, bet gan īstenis patriotisms ar kādu. Reinlanda Falci, Vācija un Eiropa noliec galvu. Šī lielās, uh, lielā paveiktā, vispaveiktā priekšā, ko ir paveicis uh, Helmuts Kols, un mēs to daram pateicībā un arī bijīgi. Viņam ir bijusi ļoti piepildīga dzīve. Dažas uh, lietas, uh, dažās viņš, uh, viņu. Uh, nepiemin. Taču ļoti daudz, kas tiek pieminēts viņš, un mēs zinām, ka viņš Eiropu padarīja labāku. Dārgais Helmut, es domāju, ka tu tagad esi debesīs. Es gan labāk gribētu, lai tu būtu šeit. Taču apsoli man, ka tu uh, debesīs neuzreiz dibināsi jaunu uh, Kristīgo demokrātu savienības vietējo nodaļu. Tu esi ļoti daudz padarījis uh, savai partijai, savai valstī un mūsu kopējai Eiropai. Paldies, Helmut! Paldies, Helmut. Paldies. Viegls smilts, federālā kanclera kungs un dārgais draugs. Tev bija ļoti bagātīgi piepildīta dzīve. Tu esi pelnījis mieru, mūžīgu mieru. Merci, Herr Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Un tagad es aicinu Donaldu Tusko, Eiropadomas priekšsēdētāju, teikt runu. szanowna rodzino drodzy Godātie klātesošie, dārgie viesi, dārgie draugi, kā Eiropietis, vienlīdz labi arī esmu polis un Gdāņskas pilsonis. Tādēļ ir tikai pašsaprotami, ka šodien teikšu dažus vārdus kā Elmota Kola Eiropas un Gdaņskas goda pilsoņu piemiņai. Tā nav nekāda nejaušība, ka manā dzimtajā pilsētā, pilsētā, kurā dzima solidarnašķa kustība, tika lēmts piešķirt šo titulu kancleram Kolam. Tikai daži politiķi Eiropā, tikpat labi kā Helmuts Kols, izprata, cik svarīgas ir šīs uh, brīvības alkas centrālajā un austrum Eiropā ka tās ir ļoti nozīmīgas arī atkal apvienošanai Vācijā un visai Eiropā kopumā. Visai bieži viņš mums atgādināja, ka pirmie, kas savā veidā sāka graut Berlīnes mūri, bija Gdaņskas kuģu būvētāji 1980. gadā. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ viņš tik dedzīgi iestājās par Vācijas atkal apvienošanos un arī par bijušā padomja bloka valstu iestāju Eiropas Savienībā. Un Helmuts Kols uh, eh, bija oficiālā vizītē Varšavā, lai apmeklētu pirmo premjerministru, kas nenāk no komunistu partijas. Tad, kad viņš uzzināja, ka Berlīns mūrs ir kritis, tas bija vēsturisks simbols. Un tieši no Varšavas mēs dzirdējām pirmās balsis, kas iedrošināja un atbalstīja Vācijas atkal apvienošanos. Jā, no Varšavas tās pilsētas, kam vācieši kara laikā bija nodarījuši vislielāko postu. veidojot uh, savstarpēju uzticēšanos, strādājot pie samierināšanās, Helmuts Kols paveic ārkārtīgi daudz, un tieši pateicoties viņam vārdi uzticība un uh, samierināšanās atkal ieguva jēgu gan uh, franču vācu, gan vācu poļu attiecībās. Man joprojām acu priekšā ir divas ļoti spilgtas epizodes - prezidents Mitterāns un kanclers Kols, kas ir Verdenā sadavušies rokās, un premjerministrs Mazoveckis un kanclers Kols, kas viens otru apkāpja samierināšanās misēkas Žižavā divas dienas pēc mūra krišanas. Šie žesti un politiskie lēmumi, ko tie simbolizēja, iecementēja pirmos stūrakmeņus modernajai Eiropai. Helmuts Kols politikā iedzīvināja Tomasa Manna vārdus. Es, mēs vēlamies Eiropas Vāciju, nevis Vācu Eiropu. Bet viņa vīzija bija daudz plašāka par Vācijas robežām un interesēm. Ar neiedomājamu neatlaidību viņš vēlējās veidot kopīgu Eiropu. Uh, Viņš meklēja to, kas mums ir kopīgs, protams, nelolojot uh, ilūzijas par to, uh, ka nevarēs vienā dienā izskaust to, kas mūs šķir. Viņam uh, bija arī izcili partneri šajā darbā - Eiropas politiskie giganti - Leks Valensa, François Mitterāns, Tadījuš Macevēckis, Vaclavs Havels un uh, pāvests uh, Jānis Pāvils II, kas gan nebija politiķis. Šobrīd šo izcilo varoņu sekotājiem, ņemot vērā Eiropas vēsturi, ir jāpulcējas pie šī zārka un jāieklausās savā sirdsapziņā. Berlīnē, Varšavā, Parīzē un Budapeštā ir jāuzdod jautājums par kopīgu Eiropu un atbildēji ir jābūt identiskai pilnīgi visur. Jā, jā savienībai, jā brīvībai, jā cilvēktiesībām. samierināšanās eh, mises beigās, kad Žižavā kanclers Kols teica, dosimies prom no altāra pretī mierīgai nākotnē, ko ir svētījis Dievs, nākotnē, kas ir domāta mūsu nācijai, Polijas un uh, Vācijas iedzīvotājiem, mums visiem Eiropā. Lai šie vārdi paliek mūsu visu atmiņā. Paldies! Dziękuję, panie Präsidentin. Sie werden nun den Film Helmut Kohl, ein großer Europa. Paldies. Helmuts Kohls bija izcils Eiropietis, un tagad mēs redzēsim uh, filmu. Nur ein starkes Tikai spēcīga un vienota Eiropa kopīgi ar mūsu draugiem un sabiedrotajiem Ziemeļamerikā var iesaistīties nepieciešamajā dialogā ar austrumiem, tādējādi atrodot risinājumu. Tas ir jādara, lai saglabātu mieru pasaulē. Austrum Berlīnas un Vācijas Demokrātiskās republikas vāciešu brīvības alks ļāva miermīlīgi pārvarēt mūri un dzeloņu stieples. Pēc gandrīz 30 gadiem, kas bija pagājuši dzīvojot šķirti, cilvēki Vācijā atkal svinēja atkal redzēšanos, kopā būšanu un atkal apvienošanos. Thank you. brauchen. Mums ir nepieciešama spēcīga un pašpārliecināta Eiropa, jo mēs negribam, lai pasaules politikā ar mums manipulētu. Es atkārtoju, Eiropa ir vajadzīga mums visiem. Lolojot 19. gadsimta nāciju valstu idejas, mums nekad neizdosies pārkāpt to slieksni, kas mūs šķir no 21. gadsimta. Erfolgte reformpolitika Pats par sevi saprotams, ka Eiropas Savienības interesēs ir, lai reforma politika jaunajās demokrātijās centrāla un austruma Eiropā gūtu panākumus. Überall dort. Ja cilvēki var brīvi šķērsot robežas, tikties cits ar citu, sarunāties, apmainīties domām un idejām, uh, tad viņi ilgi nevar būt neusticīgi un naidīgi cits pret citu. Cilvēku brīvība ir vislabākais garants drošai Eiropai un tajā valdošam mieram. Menšs. luego al señor Felipe González Mar. Un tagad dodu vārdu Felipem Gonzālesam Markesam, bijušajam Spānijas premjeram, teikt atvadu vārdus. Gracias. Alo. Paldies parlamentu priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, Eiropadomas priekšsēdētāji par to, ka man tika dots šis gods kopā ar Helmuta Kola atraitni, atvadīties no Helmuta Kola, atvadīties no draugā. Man ir dotas 5 minūtes. Es atrados no Helmuta Kola, no cilvēka, kurš eh, apvienoja draudzību ar uzticību, kurš eh, apvienoja šīs jūtas ar lojalitāti. Un viņam bija ārkārtīgi liela izpratne par vēsturi un tāpēc viņš veidoja vienotu Eiropeisku Vāciju, lai neatkārtotos mēģinājums veidot vācisku Eiropu. Viņš ticēja e, sociālai tirgus ekonomikai. Viņš nekad nepieļāva, ka sociālā dimensija Eiropā ir ar nepietiekamu nozīmi. Viņš vienmēr uzskatīja, ka tā ir viena no prioritātēm. Helmuts Kols bija liels eiropietis. Man ir tāda sajūta, ka esmu zaudējis draugu, lielu draugu, ar kuru kopā esmu pavadījis izšķirīgus vēsturiskus brīžus Vācijai, Spānijai, Eiropai un visai pasaulē. Vēsturiskais lēmums uz kuru atsaucās Žans Klaus Junkers attiecībā uz vidējā darba, darbības rādījusā raķetēm, bija tas, kopā ar viņu strādāju no brīža, kad tika noraidīts lēmums izvietot īsa darbības e, radiusa raķetes. Un šeit izskanēja tikai viens teikums François Mitterāns Eh, runāja, viņš teica, šeit runā kā Fransua pirmais. Tas bija tāds ļoti sirsnīgs brīdis Eiropa domē. Un pēc šo lēmumu pieņemšana viņš mūs pavadīja, viņš mūs atbalstīja eh, laikā, kad Spānija iestājās Eiropas kopienā. Kopā ar Deloru, ar Mitterānu, ar citiem draugiem mēs varējām atzīmēt uh, vienotā akta parakstīšana, kas bija liels solis Eiropas veidošanā un arī nozīmīgs solis līguma parakstīšanā. Mēs kopā risinājām lielus vēsturiskus izaicinājumus. Uh, Vēs, viņš bija tas, kurš prata panākt Berlīnas mūra krišanu, lai e, Vācijas vienotību varētu turpināt un saliedēt to ar Eiro, Eiropas vienotību. Viņš vēlējās veidot Eiropeisku Vāciju un nekad nepieļaut Vācijasku Eiropu. Tas pauž viņa gribu, un tas arī izpaudās viņa darbā, veidojot un ieviešot eiro. Un tā nebija tikai e, monetāra operācija. E, viņš apzinājās, ko nozīmē atsacīšanās no markas, ka tas var viņam maksāt kancleru vietu. Un tajā brīdī, kad viņš tomēr zaudē vēlēšanās, jo ikvienam pienāk zaudējuma brīdis, viņš sacīja, Helmut, valdīt var miljoniem balsu, bet dzīvot var ar to lojalitāti un sirsnību, ko mums sniedz kaut vai nedaudz draugi. Un tu, Helmut, tev ir labi un sirsnīgi draugi, kuri tev pavadīja dzīvē. Šodien viens no taviem uzticamajiem draugiem vēlas tev teikt atvadu vārdus un arī sacīt tev aiz tevis paliks liels tukšums politikā, ko vajadzēs piepildīt ar politisku vēstījumu par to, kas bija tavs darbs, tavi pūliņi un tava dzīve. It īpaši tas ir nozīmīgs cilvēkiem kā man, jo man vajadzēs aizpildīt to tukšumu, tu, ko tu esi atstājis, aizpildīt to ar nozīmīgiem brīžiem. Un mēs, Helmut, tevi nekad neaizmirsīsim. Mēs tevi atcerēsimies vienmēr. Gracias, senor prezident. Paldies, premjerministra kungs. Right, Mr. B. Tagad vēlētos lūgt eh, kādreizējo ASV prezidentu Bilu Klontonu eh, pateikt dažus atvadu vārdus Helmutam Kolam. Maika, thank you for giving me the opportunity. Paldies, paldies, Maika, ka man ir dota iespēja šodien atvadīties no Helmuta. Paldies Pēterim un Valteram, Helmuta ģimenei, Eiropas līderiem, Eiropas Savienībai, kanclerei eh, Merkelei, prezidentam eh, Makronam, premjerministriem, ierēģiem, kas ir šodien ieradušies. Lūdzu, um, stādieties priekšā kaut ko. Tas gan nav manā runā ierakstīts. Es šodien pavēros apkārt un skatos uz valsts vīriem, visiem, kas ir bijuši amatos, kam uh, Helmuts nebija vienaldzīgs. Helmuts Kols mums deva iespējas, iespējas pierādīt, ka mēs esam kas vairāk par politiķiem, ka mēs esam kas vairāk par politisko karjeru, jo kādā brīdī mēs visi nonāksim līdzīgā zārkā. Un vienīgais mantojums, vienīgā dāvana, ko mēs varam atstāt uz šīs zemes, ir labāka nākotne mūsu bērniem, arī brīvība, brīvība mūsu dzimtajās valstīs. Es patiešām viņu mīlēju. Hilārija teica to pašu, jo uh, viņš īstenībā bija vienīgais, kam bija vēl uh, labāk ēst griba nekā man. Un viņš ieradās Vašingtonā, un arī tad viņš mani aizveda uz uh, saviem iecīnītākajiem uh, restorāniem manas dzimtenes galvaspilsētā. Kādēļ es jums to stāstu? jo 21. gadsimts Eiropā sākās uh, tieši pateicoties Helmutam Kolam, jo viņš paveica ļoti daudz. Un uh, jāsaka, ka Helmuta mantojums ir jūtams vēl šodien, ņemot vērā viņa mantojumu. Mēs visi esam šodien šeit. Vai bez viņa būtu iespējama patiesa vienota Vācija eh, bez, pēc eh, Berlīnas mūra krišanas? Un, jā, mēs visi atrodamies vienā valstī, mēs piedzīvojam grūtības, bet eh, vienota Vācija nebija pašsaprotama. Un viņam tas pat varēja maksāt vēlēšanu iznākumu jo eh, jāsaka, ka eh, Austrumvācija pastāvēja ilgāk nekā to bija iespējams prognozēt. Vai Eiropas Savienība bez viņa būtu tā paplašinājusies? Ņemot vērā arī uh, cilvēku bēgļu gaitas un karus, poļi, čehi, ungāri, vai mēs varam visi to paveikt kopīgiem spēkiem? Vai Vācija, kam tās kaimiņi tik ilgi neusticējās, vai tai vajadzēja būt uh, agresīvai, vai tai vajadzēja citādāk arī izcināt uh, slēpkavības Bosnijā? Un, protams, Arī Vācijas spēki ārpusē piedalījās miera uzturēšanas misijā, un tā bija pirmā miera uzturēšanas misija pēc otrā pasaules kara beigām, pēc visiem kara slaktiņiem, pēc Berlīnas mūra krišanas. Vai beidzot Eiropā varēja dzirdēt atvieglojumu nopūtu, saprotot arī, cik briesmīgu pieredzi ieguva Krievija? Un Protams, mēs nekad negribam uh, piedzīvot uh, šo notikumu atkārtošanos. Kas ir jādara ar NATO? Daudz uzskat, ka NATO vairs nav nepieciešama. Un Jāsaka, ka NATO nevajadzētu uzskatīt par apdraudējumu, bet gan par solījumu, ņemot vērā solījumus un vajag garantēt arī valstu teritoriālo nedalāmību, sadarbojoties ar pilsoņiem. Tas attiecas arī uz Krieviju un Ukrainu. Tie visi ir milzīgi jautājumi. Nu, tagad varbūt tas izklausās vienkārši, jūs varētu teikt kas eh, viss tagad ir mainījies, pasaules vēsture ir mainījusies. Un Jāsaka, ka nav tādu nebeidzamu pastāvīgu uzvaru vai nebeidzamu uh, zaudējumu politikā. Mēs to visu esam piedzīvojuši. Svarīgākais ir mūsu iekšējais dzinulis. Jāsaka, es mīlēju Helmutu Kolu, jo īstenībā viņa apetīte neatiecās tikai uz ēdienu. Viņš vēlējās izveidot tādu pasauli, kurā neviens nebūtu dominējošs. Jāsaka, ka valstis, kas sadarbojas, rada labāku pasauli nekā valstis, kas ķildojas. Un sadarbība ir labāka par individuāliem diktatoriem un jaunieši varētu pēc kāda laika teikt, mēs kļūdījāmies, un tas, kas kādreiz tika paveikts, šodien ar to vien nepietiks. Un jāsaka, ka viņu nekas neraksturo labāk kā viņa vēlme rūpēties par Vācijas vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanu, Eiropas vienotība un tas, ka tika arī runāts par Eiropas centrālās bankas izveidi. Mums ir uh, jāmācās dalīties citam ar citu. Visā pasaulē šobrīd mēs pieredzam uh, jaunu tādu identitāru politiku, tās veidošanos, kas mēs īsti esam. Un vai mūsu vajadzētu raksturot ņemot vērā mūsu atšķirības vai to, kas mūs vieno. Uh, Lūdzu, nekļūdīsimies. Helmuts Kols bija lepns vācietis, un es eh, viņu uzņemot ASV eh, ļauj viņam vēl vairāk būt vācietiem, izpausties viņa vāciskajai dabai. Es viņu aizvedu uz Milvokiju, kur ir ārkārtīgi eh, daudz Vācijas izceļotāju. Viņš tikās arī ar amerikāņu studentiem, kas viņam atbildēja vācu valodā. Un viņš teica, ka savstarpēji saistītā pasaulē, kur īstenībā robežas drīzāk atgādina uh, tīklus, nevis uh, mūrus, ir jābūt vienotiem. Un ja mēs esam katrs atsevišķi, tad mēs esam daudz uh, vieglāk ievainojami runāt gan par teroristu, gan kiberteroristu uzbrukumiem. Mums ir jāmeklē kaut kāds kopsaucējs. Viņš patiešām ļoti izbaudīja savu vācieša dabu. Uh, Viņš patiešām bija īsts vācietis. Bet viņš bija arī Eiropietis. Viņš mīlēja arī šo piedarību. Un viņš vēlējās piekopt tādu politiku, kas iet pāri robežām un bija arī eh, kopīga izpratne. Uh, par 21. gadsimta galveno sērgu. Tie bija cilvēki, kas uzskatīja, ka dominēt ir labāk nekā sadarboties ar citiem. Tādēļ jau mēs visi šeit esam ieradušies. Jāsaka, mēs varētu arī katrs tagad pateikties vēsturē par mums dotajām iespējām, ka mēs varējām iet pāri savām cilvēku iespēju robežām paveikt ko vairāk. Pateikt, varam pateikties arī polijas uh, strādniekiem Gdaņskā. Jāsaka, ka politika savienībā nenozīmē uh, viļņu radīšanu un dominanci. Nē, mums ir jāparūpēs, lai pēc iespējas lielāks cilvēku skaits varētu dzīvot mierīgi. Un jā, mēs visi reiz uh, būsim zārkā, atdusēsimies tajā. Un Un pat visvarenākie cilvēki kādreiz nonāks savās mūža mājās. Un e, to sauc par atgriešanos mājās, haimāt, dzimtene vācu valodā. Un jāsaka, ka dzimtene neviens nemīlēja vairāk kā Helmuts Kols. Lai tev vieglas smiltis, mans draugs. Un visizcilākā dāvana, ko tu mums esi atstājis ir tā mācība, ka vissvarīgākais pasaulē ir tas, ko mēs atstājam saviem bērniem - brīvība, drošība, tas, lai viņi paši var sekot saviem sapņiem, dzīvot savu dzīvi, kā viņi vēlas. Un ir jāmēģina celt, nevis graut. Es domāju, ka ar savu dzīvi tu tam kalpoji par izcilu piemēru. Un tie, kam bija iespēja uh, tevi pazīt, ir ļoti priecīgi par to. Paldies! Thank you, Mr. President. Paldies. Prezidenta kungs, un tagad es aicinu Krievijas federācijas premjeru Dmitriju Medjedevu teikt runu. Уважаемая госпожа Cienītā Kolrihters kundze, godātie radinieki, cienītās dāmas, godātie kungi. Šodien mēs atvadamies no Helmuta Kola. Tas bija cilvēks, ko ļoti pelnīti sauc par ne tikai apvienotās Vācijas veidotāju, bet arī par apvienotās Eiropas veidotāju veidotāju. Un, gudīgi sakot, arī viņš bija tas, kas izveidoja šodien esošo kārtību valst, pasaulē. Helmuts Kols, jebkurā vārda izpratnē, bija ļoti liels un zinošs cilvēks. Viņam bija ļoti labas idejas. Viņš bija tas līders, pateicoties, kam mainās vēsture. Daudz a, no tā, ko viņš a, sasniedza 16 gadu laikā, esot federālajam a, kancleram, viņa laika biedri teica, ka tas nav iespējams, a, ko tādu paveikt. Šodien a, mēs a, vērtējam to atšķirīgi. To nevarēja izdarīt savādāk. Tas nozīmē, ka viņš mācēja izvēlēties vienīgo pareizo ceļu. Un tā veidojās arī vēsture. Šajā izpratnē Helmuts Kols patiesi bija nākotnes uh, cilvēks. Vācu tautai uh, viņš uh, atvēra šo atkal apvienošanās laikmetu. Šajā jaunajā uh, Vācijā ir izaugusi vesela paudze. Toreiz uh, pasaulē un par to tikko runāja mani kolēģi, kas uzstājās šeit pie šīs runātāja pults, ne visi bija gatavi to pieņemt. Taču eh, Helmuts Kols eh, labi zināja, kas tas ir karš. Viņš to pieredzēja pusauģu gados un pēc tam ilgus gāja, gadus eh, strādāja, lai Eiropa nekad nebūtu dalīta ne ar tranšajām, ne robežām, ne naidīgām ideoloģijām. Viņš bija izcils politiķis Helmuts Kols ļoti labi saprata, ka tikai šādā veidā pārvarot Eiropas sašķeltību, viņš varēs apvienot uh, arī mīļoto dzimteni. Un šajā ceļā mans pārstāvētā valsts, Krievija, viņam vienmēr bija uzticams partners. Mūsu tautas īpaši dziļi izprata un izprot, kādas ir briesmas no konfrontācijas un cik vērtīgs ir miers. Tas ļāva vakardienas pretiniekiem kopā a, sākt veidot attiecības, kas balstās uz apusēju cieņu, vienlīdzību un uzticību. Kols personīgi ļoti daudz ko izdarīja, lai mūsu attiecības būtu vislabākās visā vēsturē. Un Krievija to ļoti e, dziļi novērtē. Helmuts Kols eh, izpildīja savas dzīves galveno eh, uzdevumu. Viņš eh, vienmēr palika arī īsts nacionālais līderis, taču domāja un darbojās visas Eiropas un pasaules kontekstā. Viņš ne tikai par vienotu Vāciju, bet arī par vienotu Eiropu sapņoja. Un viņš redzēja Krieviju kā tās neatņemamu sastāvdaļu. Tā, tas bija sapnis par kopēju māju bez daloņa stieplēm, bez bailēm, bez naidīguma, kas dalīja visu kontinentu. Tas bija uh, sapnis par uh, mieru un uh, drošību visiem. Tad, kad uh, vairāk uh, par nacionālām interesēm, par robežām, par valstīm, uh, par nozīmīgāku tiek turēts cilvēks un tā idejas un uh, vispārējās vērtības. Sadarbība un uzticība. Rodot uh, un veidojot šādu uh, ēku, nevar uh, pielikt punktu un pateikt, ka viss ir izdarīts ideāli. Ar to ir uh, jāstrādā, jāstrādā katru dienu un kopā. Berlīnas mūrs jau sen ir sadalīts un no tā palikuši suvenīri, taču ideoloģiskās atlikas ir visā pasaulē vēl, un šodien mūsu pretrunu dēļ mēs, diemžēl, esam diezgan tālu no sapņa par vienotu māju. Taču vienotā, drošā un uh, veiksmīgā Eiropa, tas ir mūsu kopējs mērķis. Helmuts Kols ļoti sarežģītā laikā, vēl sarežģītākā nekā tas ir šodien, pierādīja, ka šis e, mērķis ir sasniedzams. Būt uh, cienīgiem pēctečiem viņa darbam. Tas ir nozīmīgi, un atbildība par to uh, šodien piekrīt visiem pasaules līderiem. Cienītās dāmas, godātie kungi! kanclera Helmuta uh, Kola dzīve un uh, darbība. Viņš bija vienotības kanclers. Rod cieņu visā pasaulē. Un Krievijā viņu atcerēsies kā mūsu draugu, kas bija gudrs vietas un uh, nākotnē, uh, ar nākotnes redzējumu politiķis un ļoti uh, godīgs uh, cilvēks. Uh, Krievijas federācijas vārdā atļaujiet paust visdziļāko līdzjūtību sakarā ar Vācijas izcila dēla Helmuta Kola aiziešanu mūžībā. Spasība, Gasparin prezidents. Paldies, premjerministru kungs. Un tagad es aicinu Francijas Republikas prezidentu Emanuelu Makronu teikt runu. Madame. Cienījamā kolkundze, cienījamie kolģi, ģimenes locekļi, dāmas un kungi, valstu vadītāji un valdību vadītāji, cienījamie Eiropas institūciju pārstāvji, dāmas un kungi ministri, dāmas un kungi vēstnieki, cienījamie parlamentārieši, dāmas un kungi. Paldies, ka izvēlējāties Strasbūru vienu no nozīmīgākajām vietām Eiropā, kas bija tik tuva Helmutam Kolam, kurā mēs tiekamies šodien. Un savu runu es vēlos iesākt ar piemiņas vārdiem Simonai Veilai, kur aizgāja mūžībā vakar. Viņa bija Eiropas parlamentārieta, vēlāk Eiropas parlamenta deputāte, un kura apzinājās to, cik dārga un kāda cena ir mūsu Eiropai. Un viņa to zināja, ņemot vērā savas neizdziešamās atmiņas no nāves nometēm. Mēs esam šodien sanākuši kopā, lai pieminētu Helmutu Kolu un atcerētos viņa vēsturisko gājumu. Manai paudzei Helmuts Kols ir daļa no Eiropas vēstures dzīves pieredze, bez kuras mēs nebūtu sasnieguši, sasniegt to vēs, eh, drosmīgi veikumi, bez kuriem mūsu paudzei nebūtu eh, daudz izvēļu tūkstošiem lapušu ir eh, ierakstītas Eiropas vēsturē, runājot par Vācijas atkal apvienošanos, Eiropas veidošanu. Tas Helmuts Kols ir cilvēks, kurš eh, spēja pieņemt drosmīgus lēmumus, nereti pret sabiedrisko domu, nereti tos, ko viņi gaidīja. Un es kā Francijas prezidents vēlētos lai šis mantojums nebūtu tikai kā politisks kopsavilkums, lai cik arī tas nebūtu lielisks, jo viņa mantojums ir daudz plašāks. Jā, Helmuts Kols Francijai bija būtiskākais saruna partneris, sabiedrotais, nenogurstošs cīnītājs, bet viņš arī bija daudz kas vairāk. Viņš bija draugs. Viņa at saikne ar Franciju sakņojās personiskajā, ģimeniskajā, vēsturiskajā gājā, gājumā. Tās kaldināja intereses par saviem kaimiņiem un reinzemieša skatiens pāri robežu pie Reinajā, aicinot robežas vietā veidot tiltus. Tam apliecinājums ir mūsu atrašanās Strasbūrā un šis skatījums ir pilnīgs respekts, kas ir pretstats fanātismam un nežēlībai. 80. gadu sākumā, kad Franča tauta ievēlēja sev vadītājs, kur ekonomiskā programma neapmierināja vairākus mūsu partnerus. Helmuts Kols mums pastiepa roku. Eh, vēlāk, kad mūsu valstīs cēlās strīdi Eiropas sakarā, viņš nelokām vieso mūsos savu pa, paļāvību. Un Vācijas atkal apvienošanās lietā viņš ieguldīja visu savu enerģiju, lai vēl vairāk stiprinātu Eiropu. Francija prata būt šīs nepārējošās draudzības cienīga. Pēc Charles de Gaulle, pēc Konrada Adenauera, pēc Valerija Žiskāra Destēna, pēc Helmuta Šmita, kura bija lējuši stabilus padams Eiropai, stafeti pārmet, pārņēma eh, François Mitrāns un Helmuts Kols. Viņi abi prata pārvarēt savas paudzes traģisko pieredzi. Viņi abi prata padarīts par draugu tautām valstis, kuras agrāk bija karojušas viena ar otru. Tāpat kā Helmuts Kols un Frančo Mitterāns, vēlāk Žaks Širaks spoži parādīja, ka Eiropa tikai tad ir varena, ka tā balstās uz ciešu draudzību un iedvesmojas no patiesas labvēlības. Atcerēsimies 1990. gada 4. janvāri, kad Helmuts Kols apmeklēja Frančo Mitterānu viņa mājoklī Lečē pēc vairākām sarunu nedēļām saistībā ar Vācijas atkal apvienošanos. Šīs vizītes laikā abi valsts vīri varēja iztirzāt visus tematus pastaigas laikā pa Francijas dienvidu smilšainajiem klajumiem un priedainiem. Šīs pastaigas lai gars viesa viņos saskaņu. Pasaules likteņi bieži vien tiek lemti cilvēku mērogā. Helmuts Kols un François Mitterāns norādīja arī uz to, ka brālības dzirksts ir jāuztur. Katru brīdi ir jāprot uzņemties riski, tos stiprināt no līgumos institūcijās. Žaka Delora persona viņa sastapa dedzīgāko šo centienu turpinātāju. Viņu kopīgais veikums ir bezprecedenta, un tas ir tas, kas mūs vienos šodien un tiem, kuri šodien apgalvo, ka Eiropas institūcijas un līgumi ir tikai tehnokrātiski veidojumi. Mana atbilde ir sekojoša. Helmut Kola priekšā. Tas tāpēc, ka jūs esat lieguši draudzīgumu, tas tāpēc, ka jūs esat ļāvuši izplēnēt deksmēji, ar kādu tie tika kaldināti, tas tāpēc, ka jūs esat aizmirsuši to veidošanās likteņstāstus, tas tāpēc, ka jūs šodien lem, gribat lemt, ka Eiropai ir jābūt tehnokrātiskai, bet kāds ir viņa dzīves gājuma un viņa likteņstāsts un vēstījums? Parādīt mums to, ka Eiropa, kura mūs vieno šodien, tas ir daudzu paudžu gājuma darbs. Tie, to, kuri bija gatavi celties un iet un strādāt, kuriem piemita drosme sacelties pret naidu, nereti pret bailēm. Neapdzīvot ēka, zaudēt vēseli un skaistumu, ja tajā pazūd iedzīvotāji. Lūk, Helmuta Kola devums un mācīja Francijai un Eiropiešiem. Pragmatisms, realitātes sajūta un politiskā prasme ir noderīgas, bet pašas par sevi neko nerada. Tie ir ideāli mūsu projektiem spēku un ilgspējību. Piešķir spēku šīs lietas. Un kopā ar Angelu Merkeli es vēlos atdot blīvumu, dzīvot dzīvīgumu un ilgtspēju mūsu cerībām. Kādu dienu vēsture izvērties arī mūsu vēsture nesaudzīgi izsvērs visas piekāpšanās īstermiņa aprēķinu un nacionālu egoismu vārdā vai mirkļa izdevīguma vārdā. Vēsturi mūsu labā varēs atzīmēt mūsu atbalstu mieram un saskaņai starp tautām, mūsu darbam par labu Eiropas projektam un arī mūsu dziļai draudzībai, kas sakņojas mūsu kopīgajā vēsturē, mūsu cieši savītajās kultūrās un mūsu kopīgi pārdzīvotajos pārbaudījumos. Un ja kaut reizi mums uzmāca šaubas par šo milzīgo uzdevumu, tad, lai atceramies lielo personību, Helmutu Kolu un to pateicību, ko esam viņam parādā. Atcerēsimies viņa pausto formulējumu. Mums šodien nav nekāda pamata ieslīgtskumjā rezignācijā. Mums ir daudzi iemesli būt realistiski optimistiem. Vēl ilgi mēs varēsim smelties no viņa piemēra to, kas mums ir vajadzīgs, lai soļot uz priekšu visiem kopā - drosmi un cerību. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, Francijas republikas prezidentam. Angela Merkel. Un tagad lūdzu Vācijas Federatīvās republikas federālo kancleri dr. Angela Merkel teikt atvadu vārdus. Sehr geehrte Präsidentin! augstagodātie ministri, premjerministri, prezidenti, ekscelences, deputāti, dāmas un kungi, dārgā kola Richteres kundze, dārgā kola ģimene. Mēs šodien atrodamies no Helmuta Kola, Vācijas vienotības kanclera, Kārla balvas laureāta un Eiropas godu pilsoņa. Viņš studēja vēsturi, būdams jauns vīrietis, un tagad viņš pats ir ieņēmis vietu vēstures grāmatās. Helmuts Kols tā ir vesela a, laika raksturojums a, kopā ar saviem a, a, kolēģiem. Viņš ievirzīja a, tādas domas, kas arī tagad ir a, ļoti būtiskas, un tāpat arī viņš ir ļoti būtiski strādājis, lai Eiropa a, atgūtu. A, drošību, un uh, tajā pašā laikā viņš ir skatījies uh, pāri uh, tikai vē, Vācijas interesēm un skatīja, raudzījies nākotnē. Viņš um, radīja jaunus virzienus un lēma par to, kas um, notiek uh, Vācijā un kāda būs uh, tā uh, Eiropa, kurā mēs tagad dzīvojam. Daudz kas no mums uh, tagad ir pats par sevi saprotams, un daudz kas ir sācies viņa uh, ievirzīts. Vācija ir uh, apvienot uh, Eiropa apvienota, nav kontrolas starp Eiropas Savienības valstīm. Lielākā daļa no šai, šīm valstīm tām ir kopēja valota Eiropas Savienība šajā formā, kā tā ir zināma šodien pastāv. Tas viss ir ļoti būtiski saistīts ar Helmuta Kola vārdu. Viņš ir ļoti būtiski iespaidojis veselu paudzi. Daudz kas par viņu tiek runāts un daudz nemaz Mm, daudz ir piedzīvojuši ļoti uh, atšķirīgus laikus ar viņu kopā arī pati. Es varu par to stāstīt, taču viss tas uh, atkāpjas izcilā paveiktā priekšā. Un uh, arī tādēļ uh, politiskie pretinieki viņu uh, respektē. Kā to var izskaidrot? Es personīgi ļoti cienīju Helmutā Kolā. Viņa ļoti skaidro sajūtu par to, kas politiski ir paveicams, un tāpat arī to, ka a, viņam bija ļoti cieša pārliecība, kas viņu vadīja a, viņa rīcībā. Uz Helmuta Kolu varēja paļauties. Jau no paša sākuma viņš savā komandā iesaistīja tādus kolēģus, kas bija pārsteigums viņa partijai, un tāpat arī viņa kabinetā cilvēki ļoti patstāvīgi strādāja nu, vismaz daudz vairāk nekā tie, kas nezināja, kā lietas notiek, varēja vispār iedomāties. Arī to es pati piedzīvoju. Protams, ka nebija vienkārši ar saviem argumentiem pārstāvēt tikai tādu nostāju, taču tajā pašā laikā viņš vienmēr atbalstīja, deva padomus sava kabineta savā kabinetā strādājošiem un ļoti konkrētās dzīves situācijās 1992. gadā viņš uh, ļoti, ļoti mani atbalstīja. Es biju salauzus kāju, situācija bija ļoti sarežģīta, bet viņš atļāva man uh, turpināt uh, ļoti veiksmīgi strādāt un atbalstīja mani. Viņš um, bija ļoti cilvēcīgs un veidoja ļoti plašus kontaktus, un tas atļāva viņam uh, Vācijā un Eiropā veidot tādas ļoti noturīgas attiecības, veidot uzticību un uh, veidot draudzīgas saites. Viņš bija uz cilvēkiem vērsts, viss pasaules politiķis 1982. gadā viņš kļuva par federālo kancleru, un pirmā vizīte bija uz Parīzi. Viņš uh, tikās ar François eh, Mitterānu un lūdza uh, Francijas uh, pusi, veidot ciešu sadarbību. Es citēšu, viņš pēc šīs tikšanās teica, šīs tikšanās teica ka mēs ļoti dzīvi sadarbojāmies. Viņš veidoja draudzības saiknes starp Vāciju un Franciju. Mūsu uh, tautas atmiņā ir uh, attēls, uh, uh, kurā mēs redzam uh, abus valsts vīrus roku, rokā sadavušos uh, verdunā gudinot kritušos. Un tas sāka uh, veidot mūsu kopējās vēstures jaunu nodaļu. Helmuts Kols mācēja veidot uh, tiltus. Uh, līdz Parīzei, Vašingtonai un a, Maskavai. Viņš a, pastāvīgi strādāja a, pie a, labām a, attiecībām starp Vāciju un tās partneriem visā pasaulē. Bērnībā un jaunībā viņš pats vēl piedzīvoja Otro pasaules karu. Un šīs neciešanās, milzīgās ciešanas, a, a, kurus a, Nacionāla sociālistu Vācija a, nodarīja. A, Eiropai un pasaulē tā bija viņa pieredze. Un šī pieredze eh, ļāva eh, viņam eh, iesaistīties jau no pašas jaunības, jaunu dibinātajā CDU partijā un sekot tās pamatprincipiem. Viņa pamatprincips bija mums jāveido tāda Eiropa, kurā nekad vairs nebūs kara. Un šī vēsturiskā izpratne veidoja pamatu visai viņa politiskai darbībai, un tāpat arī Helmuts Kols saglabāja ciešo saikni ar uh, dzimteni, uh, ar falcu, un viņš visu dzīvi bija ļoti cieši saistīts ar savu dzimteni. Viņš bija ļoti, ļoti iesakņots šajā reģionā, kas bija tiešām Eiropas pašā uh, sirdī, un viņam bija īpaša izjūta par uh, mūsu kaimiņiem viņu uztveri un nākotni. Tas vienmēr bija dziļi viņa sirdī, un to zināja arī visi tie, kas ar viņu diskutēja, kas bija viņa partneri. Viņi zināja, ka var uz viņu paļauties, un tas, ko viņš solīja, to viņš pildīja bez jebkādām atlaidēm tad, kad Helmuts Kols bija uh, Vācijas federālais kanclers, Vācija un Eiropa bija dalīta. Bruņota uh, konfrontācija Eiropas uh, teritorijā bija tāds tā kā drauds. Un viņa uh, darbības beigās Vācija bija vienota un uh, pirmo reizi vēsturē uh, veidoja attiecības, uh, gudinot mieru un labklājību. Paplašināšanās Eiropas Savienībā, vidus un uh, austrum Eiropas iesaista NATO uh, paplašināšanās eiro izveida kā, nacion, kā vienota valoda. Tie bija lēmumi, kas tika pieņemti. Uh, 1982. gadā, kad uh, Kols kļuva federālais kanclers, es biju Vācijas Demokrātiskajā uh, republikā, tur dzīvoju. 87. Uh, gadā, kad uh, Eriks Honekers un viņa tikās, es to redzēju uh, televīzijā, un Honekers uh, teica sekojošo citēšu. Cilvēki Vācijā cieš no dalījuma, viņi cieš no mūra, kas, nu, burtiski ir viņu ceļā, un uh, viņus atbaida. Ja mēs noārtīsim to, kas sadala cilvēkus, tad mēs atbil, strādāsim atbilstoši tam, ko vācieši vēlas. Viņi vēlas būt kopā, jo viņi ir kopā sadarīgi. Citāta beigas. Šie federālā kanclera Kola vārdi mums Vācijas Demokrātiskā republikā deva spēka pilsoņu kustības arī Polijā un citās valstīs, tāpat arī tie jaunie, tās jaunās plūsmas, kas bija dzirdams arī no Krievijas, tās mums um, deva drosmi, mēs devāmies ielās, demonstrācijās demonstrējām, lai būtu brīvība, un mūris krita, un Helmuts Kols rīkojās, kad citi vēl kavējās. Viņš uh, sāka līdzināt vienotības ceļu un uh, pastāvīgi ievēroja arī mūsu uh, kaimiņu un partneru uh, intereses. Viņš baudīja uzticību visā pasaulē, un tas viņam palīdzēja uh, kliedēt tās bažas, kas bija saistīts ar vienots Vācijas uh, izveidi. Un tas uh, paliks uh, šis uh, izcilais Helmuta Kola paveiktais. Kopā ar viņa partneriem viņš uh, ievadīja Vācijas vienotību un šo Vācijas vienotāju iestrādāja Eiropas vienotībā. Tas ir miera, brīvības un vienotības ceļš. Viņš turpināja Konrāta Adenaura, Žana Modē, Roberta Šumana un citu izcilo Eiropiešu darbu. Eiropa ir paudžu radītais, un katra pauda saskars ar saviem izaicinājumiem. Katrai paudzei jāroda savas atbildes, kā tā vēlas veidot Eiropas nākotni. Un aizvien mēs atgriežamies pie tā, ko Helmuts Kols darīja, un tas, kas raksturoja viņa darbību - zinātību, zinā, vēstures izpratni, nākotnes perspektīvas redzējumu un palikt tuvam cilvēkiem, kas ir izdarāms un kas ir iedomājams. Šodien mēs uh, uh, redzam, ka uh, arī uh, no uh, bojāgājušie uh, ebreja apvienības ir publicēta. Uh, publicēts uh, nekrologs uh, Helmutam Kolam, kurā tiek uh, godināts viņa paveiktais. Un uh, tur uh, tiek citēts, ka viņš uh, ļoti aktīvi darbojās arī pie, uh, uh brīdī, kad bija jāpieņem lēmums par pieminieku celtniecību, un a, viņš tiek citēts, nevis nākamā paudze, bet mūsu paudzei tas ir jādara. Mums šodien šeit, a, tagad un nevis a, kaut kad. Un tad tika pieņemts lēmums Vācijas Bundestāgā ar divu trešdaļu vairākumu. Dāmas un kungi, šīs dienas pēcpazienā mēs pavadīsim Helmutu Kolu ceļā uz Vāciju līdz viņa dzimtajai pilsētai Ludvigs Hāpnei. Viņš eh, ilgi dzīvoja šajā pilsētā kopā ar eh, viņa pirmo sievu Haneloru, un viņa atbalstīja viņu eh, vienmēr gan vieglos, gan arī sarežģītos brīdos, un mēs ar pateicību viņu arī pieminam. Dārgā Kola Richters kundze, jūs, jūs vīram Helmutam Kolam viņa pēdējos dzīves gados palīdzējāt un ar ļoti lielu mīlestību līdz pēdējiem brīdim bija, bijāt viņam klāt. Es izsaku jums dziļu līdzjūtību, es izsaku, izsaku dziļu līdzjūtību visiem Helmuta Kolas ģimenes locekļiem. Un šodienas ceremonija noslēgsies Špajerā, un šādi vēlreiz noslēgsies šis loks no Francijas uz Vāciju, uz dzimteni, uz Pfalca. Viņš bija Eiropas goda pilsonis un uh, Vācu vienotības kanclers šādi mēs vācieši viņu atcerēsimies, un tā atcerēsies uh, daudzi citi viņu arī. Bez Helmuta Kola miljonu cilvēku dzīve līdz 1990. gadam, tie, kas dzīvoja aiz mūra, šī dzīve būtu bijusi pilnīgi atšķirīga. Arī mana dzīve būtu bijusi atšķirīga. Dārgais federālais kancler Helmut Kola, tas fakts, ka es esmu šeit, jūs uh, tam devāt izšķirīgu uh, impulsu. Paldies par iespējām, kādas jūs man devāt Paldies par uh, iespējām, kuras jūs daudziem citiem devāt. Paldies par iespējām, kuras mēs, kā vācieši un eiropieši, uh, esam uh, guvuši. Jūs sasniedzāt uh, ārkārtīgi daudz, nebeidzami daudz, lai jums vieglas smiltis. Un tagad mūsu uzdevums ir saglabāt jūsu uh, mantojumu. Noliecu galvu jūsu priekšā un jūsu paveiktā priekšā. Noliecu galvu pateicībā un bijībā. Paldies! Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Paldies, federālā kanclers kundze.